11. aprīļa sanāksmē pārbaudīja eh, Brīsa Ortefe eh, dokumentāciju un pārbaudīja viņa eh, mandātu, kas stājas spēkā 24. martā. Vai kolēģiem ir kādi iebildumi? Nē, Nekādas iebildumas neredzu, tādēļ šis mandāts ir apstiprināts. Tālāk runājot par tiesību aktu parakstīšanu, tie ir akti, kas pieņemti saskaņā ar normālo likumdošanas procedūru. Kopi